protokolā. Nonākam tagad pie darba kārtības. Pitēlas kungs pieteicās par to runāt lūdzu. I prossimi mesi saranno decisivi per... Eh, Tuvākie mēneši būs izšķirīgi. Procesam, kas Eh, attiecas uz Ķīnas tirgus ekonomikas status. 13. maijā eh, padome sanāks kopā, pēc tam būs sanāksmi Ģapānā un komisija runās pār šo jautājumu. Mums ir pilnīgi noteikti jāsaka savs vārds. Nedrīkst pieļaut, kā tiek pieņemti lēmumi, kas skaitē Eiropas uzņēmumiem. Tāpēc parlamentam ir jādomā par šo jautājumu, jāiekļaus šis punkts darba kārtībā jās, un jāpieņem rezolūcija šajā sakarā. Mēs nevaram klusēt saskaroties ar tik svarīgu jautājumu, kas var graujoši ietekmēt mūsu uzņēmumus un mūsu darba vietas. Kurš vēlas izteikties atbalstot šo pitelīkumu pieteikumu? Borelī kungs, lūdzu. Sī, grācie. Eh, paldies. Eh, paldies, ka nācāt klajā ar paziņojumu mēs iesniedzām tādu pašu pieteikumu un iemesli ir tādi paši kā Pitelas kunga minētie. Ceram, ka grupas atbalstīs šo ierosinājumu. Vai kāds vēlas izteikties pret šo ierosinājumu? Lūdzu, vārds jums. Kas pārīkums? Godātais priekšsēdētāji, Eiropā Vairākā, vairāki simt tūkstoši cilvēki ir nobažījušies par savu darba vietu esamību. Tieši atkarībā no tā, vai Ķīna saņems tirgus ekonomikas status vai nē. Mums šeit nav svarīgi populistiski solījumi, bet gan mūs rūp šo konkrēto cilvēku nākotnē. Pagājušā nedēļa sabiedriskā apspriešana, ko rīkoja Eiropas komisija, noslēdzās, un Eiropas komisija šobrīd strādā pie ietekmes novērtējumu Un jūlijā Eiropas komisija mums, Eiropas parlamentam, iesniegs priekšlikumu uz tā pamata. Un tad, ņemot to vērā, mēs Inta koordinātori esam sastādījuši laika grafiku procedūrai. Temats ir emocionāls, bet tas ir svarīgs temats. Tādēļ šeit nav runa par īslaicīgiem eh, virsrakstiem avīzēs, bet gan ir runa par cilvēku nākotni. Tāpēc ir nepieciešams būt vienotiem, nevis virsraksti avīzēs ir svarīgi, bet risinājumi. Uh, Mums ir nepieciešama vienotība pret e, Ķīnas partneriem, un tādēļ es aicinu atsaukt šo priekšlikumu, strādāt pie labāka risinājuma un padomājiet par daudzajiem darba ņēmējiem, nevis par īsām uzvarām presē. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu un būšu pateicīgs, ja autori to atsauks. Lamberts. Lamberts kungs. Monsieur le Président, je voudrais proposer. Priekšsēdētājs. Piedāvāšu kompromisu. Domāju, ka jautājums ir svarīgs. Tas ir ne tikai emocionāls, bet arī rūpniecisks, ekonomisks un ja, parlamentam tomēr vajadzētu izteikties pirms komisijas un nevis pēc. Es ļoti ar sapratni izturos pret sociālistu un FDD argumentu, darīt to pirms tam, bet Mums nekas to nekavē veikt pirmajā sesijā Strasbūrā, laiks vēl ir palicis, mēs varam pienācīgi organizēt visu un nevis iekļaut pēdējā brīdī darba kārdībā. Mēs varam to sagatavot un paredzēt rezolūciju pēc debatēm. Lamberts. Paldies, Lamberts kungs. Pitēla kunga. Pitēls kungs vēlreiz vēlsities, lūdzu. Gribēju piebilst, ka Es uzskatu, ka Lamberta kunga priekšlikums ir piemērots ar nosacījumu, ka mēs varam nobalsot pirms manis nosauktā datuma. Ja mēs varam organizēt diskusiju un pieņemt eh, rezolūciju, mēs nemeklējam virsrakstus avīzēs, mēs nevēlamies veikt eh, kontrabandu, mēs vēlamies izteikties. Ja parlaments neizteiksies, tad eh, balsojums nebūs. Varēja līkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs varam piekrist ar zaļo, priekšlik, eh, zaļo priekšlikumam un Pitela kunga pamatojumu. Afrontes. Pamatojoties uz iesniegto kompromisu priekšlikumu, man būtu lūgums vai nebūtu iespējams nākamajā priekšsēdētāja konferencē apspriest šo jautājumu, gatavoties nākamajai plenāru sesijai. Un tad mēs varētu maijā plenāru sesijā skatīt šo jautājumu. Es tad ierosinātu lemt priekšsēdētāja konferences ietvaros. So, tāpēc. Centīsimies ievest kārtību šajā jautājumā. Pitēlis kungs, jūs esat pieteicis uh, diskusiju šodien ar rezolūciju maija pirmajā plenārsesijā. Tāds bija jūsu sākotnējais priešlikums. Strasburgo. Es teicu Strasbūrā, nav jābūt šodien šīm debatēm, bet arī uh, par rezolūciju jābalso Strasbūrā. Nu, mēs varam debatēt šodien vai arī Strasbūrā. Pitēls kungs, tas taču ir tieši tas pats, ko es tikko teicu. Es atkārtoju vēlreiz. Diskusija šodien un rezolūcija maijā Strasbūrā. Tāds bija jūsu priešlikums. Lūdzu, nomierinieties. Tāds bija Pitēls kunga priešlikums. Labi. Lamberts kungs, jums ir alternatīvas priekšlikums abas lietas, gan debates, gan rezolūcija Strasbūrā. Borelī kungs tikko sacīja, ka pievienojas sociālistu un zaļo priekšlikumam. Nu, tas kļūst sarežģīti, jo tie ir divi atšķirīgi priekšlikumi. Un tāpēc mums ir jā, jāspēj eh, kaut kādu kārtību šeit ieviest. Pitēlas kungs. Pitēlas kungs, jūs man dzirdat? Vēlreiz lūdzu precīzi pasakiet, ko jūs vēlaties darīt, lai es varu likt to uz balsojumu. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešams organizēt debatas un rezolūcijas pieņemšanu, un tam jānotiek Strasbūrā. Bet par to jau es nevaru ļaut šodien vērtēt. Jo tas ir priekšredētāji eh, konferencē jāskat. Es atvainojos, tā tas ir. Es nevaru šodien lemt par darba kārtību Strasbūras darba eh, sesijai. Saskaņā ar reglamentu to nosaka priekšsētāja konferencē. Jūs varat to paziņot eh, ierakstīšanai protokolā, tas ir pieņemami, bet tas nav tas, par ko mums ir šodien šeit jālem. Tā tad, tad jums jātiek ar pašam skaidrībā. Allora, Presidente, se così eh, abbiamo almeno... Nu, priekšsēdētāja, eh, tāda ir tā lieta, tad es ierosinu organizēt debates šodien un iesniegsim rezolūciju Strasbūras sesijai. Ok. Labi. Un, nu, nu, un tam nav jēgas, ko godātie kolēģi, nu tiešām. Mums ir darba kārtība, un darba kārtība ir paredzēta ka tādēļ, lai uh, astoņām politiskajām grupām un vairāk kā 750 uh, deputātiem ne mēs nevaram pēc nejaušības principa strādāt. Tāpēc Strasbūras darba kārtība nevar tikt uh, ietekmēta ar lēmumu šodien. Tāda reglaments neparedz tādu iespēju. Tāpēc, ja jūs piekrītat, ka tas tiek diskutēts Strasbūrā, tad es to ierakstu kā ieteikumu priekšsēdētāju konferencei uz balsošanu. Tāpēc tagad es ierosinu nodot šo jautājumu nākamajā nedēļā priekšsēdētāju konferencei, lemjot par darba kārtību Strasbūrā, par situāciju tērauda nozarē vai tirgus statusa piešķiršanu eh, Ķīnai. Kurš atbalsta šādu manu pie, piedāvājumu? Paceliet roku! Kurš ir pret? Atturas. Vienbalsīgi pieņemts. Nu, lūdzu, esam atrisinājuši. Wir kommen nun zu einem weiteren Antrag der S&D. Vēl viens priekšlikums no sociāldemokrātu grupas. Pitēla kungs, jūs esat ierosinājis uh, paziņojumu no, no padomas un komisijas attiecībā uz nesenajiem notikumiem Polijā un viņu ietekmes uz pamatiesībām iekļaut kā otro darba kārtības punktu pēc Pirinska ziņojuma. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Iepriekšējā plenārsēdē mēs pieņēmām rezolūciju ar plašu vairākumu parlamentā, kurā mēs paudām bāžas attiecībā uz Polijas konstitucionālās tiesas paralīzi, kas apdraud tiesiskumu šajā valstī un aicināms e, īstenot Venēcijas e, komisijas ieteikums un tāpat e, aicinām komisiju savā uh, dialogā turpināt struktūrēt sarunas ar Poliju. Bet papildus konstitucionāliem tematiem ir citi polijas realitātei, kuri mūsos vies, vieš bažas, e, kas attiecas uz mēdījiem un it īpaši tie, kas attiecas uz jauno iespējamo noteikumu par abortiem attiecībā uz sieviešu tiesībām un visu, kas attiecas uz reproduktīvo veselību. Mana grupa aicina šo tematu debatēt šodien ar ierakstīšanu darba kārtībā pēc Pirinska ziņojuma citiem vārdiem kā otro punktu šajā plenārsēdē. Kurš vēlas izteikties atbalstot šo priekšlikumu? Bjorgs kundze. Tack så mycket. Eh, EU ska enligt sina egna principer bygga på fullständig respekt. Paldies, priekšsēdētājs. Ir demokrātiskie pamattiesību principi un dzimumu līdztiesības principi. Ir tie jāiesteno praksē un ne tikai jāsludina ir daudz tiesības, kas tiek mīdīties kājām. Viena no pamatiesībām ir lemt par savu ķermeni, ka konkrēti, kad vai sieviete vēlas vai nevēlas eh, laist pasaulē bērnu. Šī ir iniciatīva, kuru mēs atbalstām, pilnīgi noteikti. Kurš vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Legutko kungs, lūdzu. Mm, po pierwsze chciałem powiedzieć, że. Paldies! Vispirms es vēlējos norādīt, ka šāda veida tiesību aktu pieņemšana ir eh, dalību valstu, nevis Eiropas Savienības institūciju kompetencē. Polijas valdības darba kārtībā nav paredzēts uh, grozīt uh, regulējumu grūtniecības pārtraukšanai. Es nezinu, kādēļ jūs, mm, tie, kas iesniedzat šādu rezolūciju, nesat informēti par šādu situāciju. Patiesi Polijā šobrīd notiek diskusija par minēto jautājumu, un pilsoniskā sabiedrība ir iesaistījusies šajā diskusijā. Tā kā būtībā tā, šādi pasākumi būtu tad vērsti uz uh, to, ka mēs vēlamies aizbāzt pilsoņiem mutes, un uh, tā būtu augstprātīga attieksme pret sabiedrību. Un tādēļ mēs nevaram šādus jautājumus šobrīd apspriest, manuprāt. Liebe. Godātie kolēģi! es nevaru pieļaut turpmākas diskusijas. Jūs gan esat dzīvīgi šodien, tas, protams, ir ļoti pozitīvi, bet man jāpieturas pie darba kārtības. Jūs signalizējat, ka vēlaties kompromisu ierosināt, tas jau man rada bažas, jo tas mūs eh, novedīs eh, sarežģījumos. Intvelds kundze, un došu jums vārdu un Gonzales Pons kungam pēc tam. Chair, I, I... Priekšstādātāji, mana grupa atbalsta to, ka principā mums notiek debates un tiek pieņemta rezolūcija par satraucošiem jautājumiem, bet es nedomāju, ka šis jautājums ir tik steidzams, ka tas būtu jāizskata šajā sesijā, varam to darīt maijā vai pat jūnijā. Un uh, Tas mums arī palīdzētu nodarbi, nodibināt kontakts ar pilsonisko sabiedrību un apspriesties ar deputātiem. Eh, Gonzāles Ponskungs, lūdzu. Te largo sobre Polonia con la propia primera ministra presente. Eh, vēl nesen eh, mēs apstiprinājām rezolūciju Strasbūrā ar lielu vairākumu parlamentā, kurā paudām ka par visiem jaunumiem komisija mums ziņos. Komisija mums eh, neko nav teikusi. Venecijas komisija tieks jūnijā. Nav ne vienīgais šobrīd ir panākt eh, vienotību parlamentā. Eh, š, tika runāts šodien, ka būs runa par jauniem tematiem, nevis par likumiem, bet par polijas valdības nodomiem likumdošanā. Parlamenti nekad nerunā par nodomiem. Otrkārt, politika, uz ko atsaucas eh, sociālistu grupa, ir poli, polijas iekšējā politika, un treškārt parlaments nevar uzdot toni nacionālām debatēm. Mēs esam Eiropas parlaments un nevis polijas parlaments. Guerrero. Guerrero kungs. Gonzāles Ponskungs, eh, tik tiešām mēs neesam eh, Polijas parlaments, bet mēs esam Eiropas parlaments, un kā tāds mēs varam diskutēt par tematiem, kur ietekmē Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs ne, e, pretendējam aizstāt Polijas valdību, bet runāt par tematiem, kas bažas. E, polijas tautai. Mēs varētu pieņemt, kā to norādīja Sofija Intvelda no Aldēk, lai šis temats tiktu skatīts maijā vai pats vēlākais jūnijā, un mēs piedāvātu, lai priekšsēdētāja konference skata šo jautājumu vienā no divām tuvākajām plenārsesijām. Gut, das heißt, Sie ziehen. Labi, tas nozīmē, ka jūs atsaucat šavu, savu pieteikumu un mēs gaidām priekšsarētāju konferenci, eh, kur tad eh, sagaidīs no jūsu frakcijas iesniegumu. Tad mums nekas nav jābalso par šo jautājumu. Kur tad jūs visi dodaties? Mēs nemaz neesam beiguši darbu. Nu labi lai jau tā būtu. Saskaņā ar politiskajām grupām es ierosinu šāds grozījums darba kārtībā ceturtdien. Balsošanas eh, saraksts tiek papildināts ar diviem punktiem par Lebretonu kunga ziņojumu par Piekas kunga imunitātes atcelšanu un nodarbinātības eh, un sociālo lietu komitejas eh, balsojums par konsultācijām ar ECOSOC par sociālām tiesībām pēc komisijas paziņojuma. Vai kāds vēlas izteikties? Visi tā tad piekrīt. Ar to tad arī apstiprinām ar eh, mērnu līdzdalību no vēl zālē palikušajiem šo darba kārtību. Kas taldo kungs vēlas izteikties par darba kārtību, lūdzu? Grazie, prezidente. Un richiamo al regolamento. Paldies, priekšsēdētāji reglamenta jautājums. 23. un 104. 140. reglamenta pāns. Vēršu kolēģu uzmanību uz to, ka mēs varam balsot par politiskos dzīves aspektiem. Rīt mēs vēlreiz runāsim par deklarāciju par attiecībām starp Turciju un Eiropas Savienību. Šķiet, ka mēs izvairāmies no iespējas paust mūsu politisko atbildību. Tā būs tikai deklarācija. Jo tas, par ko rīt būs runa, jau tiek īstenots. Tas ir starptautisks nolīgums un tas tiek. Tas ir jāpakļauj pienācīgai apstiprināšanas procedūrai. Balsojums ir obligāts un saistošs, tāpēc aicinu visus atbalstīt mūsu pieteikumu anulācijai justīcijas tiesas priekšā. Mēs vēlamies aizstāvēt demokrātiju un visu Eiropas pilsoņu tiesību. Kastaldo, Kastaldo kungs, paldies. Mēs eh, ierakstīsim protokolā jūs sacīto. Es pieņemu, ka juridisko lietu eh, komiteja un eh, priekšsēdē konferences izskatīs jūsu ieteikumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties par reglamentu, par darba kārtību? Atsimot, nē. Nu, tad piesaku pirmo punktu darba kārtībā Pirinskunga ziņojums. Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats. Vēdu, vēlos sveikt mūsu vidū EIB eh, e priekšsarētāju Bernardu Hojeru eh, un viņa kolēģus, eh, darbiniekus. Esat sveicināti. Un pirmajam dodu vārdu referentam Pirīnska kungam lūdzu.